Okay, dear colleague. Labi. Godātie kolēģi, tagad um, otrā mūsu Inte komitejas uh, sanāksmes daļa. Tātad tikai mūsu komitejas sanāksme. Pirmais darbkārtības punkts uh, - darbkārtības pieņemšana. Piedāvāju iekļaut uh, pēc 15. punkta darbkārtībā balsojumu par provizorisko nolīgumu par uh, autonomajiem tirzniecības preferences uh, noteikumiem, par kuriem vienojāmies pagājušo nedēļu Strasbūrā. Vai būtu vēl kādi priekšlikumi par izmaiņām darbkārtībā? Ja tā nav, tad esam viņam uz darbkārtību. Trešais darbkārtības punkts eh, - sanāksme protokola pieņemšana. Kā parasti varam apstiprināt eh, protokolu, ja vien kāds nav eh, nācis klajā ar iebildumiem līdz sanāksmes beigām. Ceturtais punkts - priekšsēdē ziņojumi par koordinātoru lēmumiem. Koordinātoru lēmums 3. māja sanāksmē ir iekļauts komitejas sanāksmes protokolā. Un ja vien nav kādi iebildumi līdz sanāksmes beigām, tad arī šie jautājumi ir apstiprināti. Piektais punkts - priekšsādātāju paziņojumi. Pirmkārt, palabi no manis ceļš uh, jauna veca seja, jau zināma, un šis cilvēks uh, vadīs tagad mūsu komitejas sekretariātu, un mēs uh, sveicam jūs un vēlam labu veiksmi darbā. Nu, varu teikt, apsveicu ar atgriešanos. Šķiet, ka esat uh, piecus gadus strādājis uh, komisijā. Nē, tikai divus gadus. Tikai divus gadus. Bet uh, jūs man tā pietrūkāt, ka sveicu no visas sirds uh, ar atgriešanos atpakaļ parlamentā. Un parlamentā ir arī Heiki, kas darbojās uh, kā nodaļas uh, vadītājs. Uh, aptuveni sešus mēnešus, un uh, ļoti labi to darīja. Tādēļ vēlētos no visas sirds pateikties uh, par darbu, ko esat paveicis pēdējo mēnešu laikā. Tiešām ļoti augstu to vērtēju. Lielas paldies, Heiki! Nu, tad vēl divi paziņojumi. 31. maijā bija TPC pusdienas, un es eh, runāju par eh, vairākiem jautājumiem, kas skar mūsu darbu, sevišķi par eh, tiesniecības preferences režīmu Ukrainai, par Pasaules tiesniecības organizācijas konferencēm, un arī gribēju tādas skaidras apņemšanās par uh, Singapūras uh, tiesniecības nolīgumu tiesvedību. Bet uh, nebija īsti nekādas atgriezeniskās saites no dalībvalstīm. Mēs, laikam, joprojām esam tādā reflektēšanas pārdomas stadijā. Jāpanāk arī kompromiss modernizācijas pakotnēji instrumentiem um, Diemžēl tas nebūs iespējams mācas prezidentūras laikā to eh, tātad panākt. Un visbeidzot es eh, ļoti skaidri paziņoju, ka esam vīlušies par to, cik lēni virzās uz priekšu triju iestāžu sarunas par eh, labāku likumdošanas procesu un par ārējo dimensiju tam. Padome īsti nekustas uz priekšu. Un es skaidri teicu, ka ja nav iespējas uh, vienoties par piekļuvai dokumentiem vienlīdzīgu informāciju, tad, uh, protams, uh, parlamentam būs jāvēršas Eiropas Savienības tiesā arī. Bet es ceru, ka mēs tomēr radīsim kompromisu, lai no tā izvairītos. Trešais paziņojums ir par to, par Westner ASV. Uh, eh, ir tātad jauns eh, pārstāvis, kam nosūtīja vēstuli, lai apsveiktu viņu ar uh, eh, jaunā amata ieņemšanu un aicināju arī ierasties komitejā, sevišķi, lai diskutētu par PTO ministru konferenci Buenos Airesā. Tas būtu viss. Uh, par piekto debkārtības punktu priekšsēdētāju paziņojumi. Un tagad sastais debkārtības punkts pašreizējā situācija trialoga sarunās. Mēs pirms jau runājām par mikrofinanciālo atbalstu Moldovai. <clears throat> Jā, es esmu paslēpies šeit, eh, saka Mājs kungs. Esam noslēguši trialogu par modu, un es domāju, ka tur ir diezgan ievērojama uzvara panākta, un es eh, nemētājos ar vārdiem. Esam ļoti tuvu tam, ko vēlējāmies. Būtībā esam vienojušies par pakotnes finanšu dimensiju 100 miljoni par piešķīrumiem un aizdevumiem vienojāmies. Arī vienojāmies par nosacījumiem, kādi nepieciešami kondicionalitāti un par to, kas un kā būs tātad eh, horizontālā ietekme. Padome pieņēma arī kopīgo deklarāciju, ko piedāvāja parlaments par eh, demokrātiju un tiesiskumu kā sākotnējiem nosacījumiem piekļuvušajā pakotnē, un šajā kopējā paziņojumā mēs, eh, kā Eiropas Savienība, visas ES iestādes un arī Eiropas arī iestarbības dienests vēlas tātad sekot līdzi Moldovas vēlēšanu likumiem un tam, kā mēs varēsim konstatēt to, kā, kā notiek attīstība vēlēšanu jomā. Arī pēc Venecijas komisijas ir skaidrs, ka ir jāpievērš uzmanība tam mandātam, par kādu mēs jau vienojāmies, par to, kā sekot līdzi tam, kā tiek sadalīti resursi un kā tiek pārvaldīta šī valsts. Es un mani ēnu referenti bija diezgan apmierināti ar panāktiem rezultātiem, tātad prioritātes ir uh, publiskās uh, pārvaldes depolitizācija, rīkošanās uh, saskaņā ar Eiropas reizijas palātas atzinumiem par to, kā tiek izmantot valsts nauda. Uh, kā arī eh, cits prioritātes, eh, par kurām tad esam vienojušies eh, šajā komitejā, esam panākuši vienošanos arī pārējās iestādēs. Uzskatu, ka ļoti labs rezultāts ir panākts. Lielas paldies visiem kolēģiem, ānu referentiem par šo rezultātu. Uzskatu, ka tas ir tiešām ļoti labs. Lielas paldies. Otrs uh, trilogs bija par uh, pagaidu tiesniecības pasākumiem ar uh, Ukrainu. Un dodu vārdu referenta kungam, Alis kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es domāju, ka mēs varam uzskatīt par panākumu to, ka esam, mums ir izdevies uh, izvirzīt uh, izcelsmes noteikumus, uh, dažādas procedūras un drošības pasākums. Uh, asociācijas uh, vienošanās, uh, kā arī ietekmes novērtējumu sakrā, mēs ļoti uh, skaidri paudām savu pozīciju, mums bija ļoti stingra nostāja par šiem jautājumiem, un šķiet, ka tas arī vairāk vai mazāk pardīsies eh, galīgajā tekstu versijā. Galvenie grozījumi, kas ir ārpus mandāta, bija pielikumos, kā atceraties, eh, parlaments vēlējās eh, izslēgt pastādātus tomātus. Tagad 300 tonu apmērā tur ir šī šis produkts. Komisija tur 5000 tonnas gribēja, tad, tad puslīdz esam, tā, esam tad pusceļā. Bija vēlme arī izslēgt graudaugus. Tagad tad, tur tomēr būs 65 tūkstoši tonu. Sākotnējais komisijas priekšlikums bija 10 tūkstoši tonu. Vēlējāmies uh, izslēgt uh, um, augsnes uh, bagātinātāju mēslojuma eh, sadaļu, kas tomēr tur šobrīd tātad parādās. Visas eh, produktu līnijas lauksamniecības nozarā, nozarē tika samazinātas eh, un jebkurā gadījumā tātad šie priekšlikumi bija diezgan kosmetiski. Medus, kukurūza, kā arī citas uh, lietas tika samazinātas. Šobrīd mums ir uh, uh, vairākas problēmas, ar kurām mēs saskarāmies sarunu laikā. Priekšstādāk mums šķiet sarunu laikā, jūs vairāk kārt pārkāpat savas kompetences trialoga sarunu laikā. Parlamentam ir jārunā ar vienu vienā balsī, tas ir sarunu vedēja referenta uh, vārdā un balsī. Šķiet, jūs vēlējāmies, vēlējāties pārstāvēt uh, parlamentā nostāju, kad manis nebija klāt, un es, godīgi sakot, tādēļ es jūtos diezgan nepatīkam. Es ļoti ceru, ka turpmāk tas atrisināsies uh, un vairs nebūs šāds problēmas. Liels paldies! Paldies! <clears throat> Jā, mūsu sarunās, protams, ir tāda situācija, kad uh, parlamenta delegācija ne, vienmēr nāk klajā ar vienprātību. Arī saruna procesā ir dažādas uh, tendences, cik tālu mēs varam iet, kādiem jāizskatās kompromisiem. Protams, priekšsēž loma te ir vadīt delegāciju un rāst kopīgo uh, kopsaucēju, un visi, protams, ar to ir apmierināti. Visi ir apmierināti ar rezultātu, bet, nu, tāda ir kompromisa daba. Bet, nu, gal beigās man ir prieks, ka abos uh, šajos gadījumos mēs, uh, nu, panācām šo nosacītību arī dažādas garantijas, un tas tiešām ir panākums parlamentam. Un kvotas, protams, ir kompromiss. Lielas paldies! Paldies jums visiem par smago darbu. Jūs tiešām uh, esat smagi pastrādājuši. Tiešām pie detaļām īpaši esat uh, pacentušies, lai tad, nu, parlamenta nostāja arī tiktu atspūļot likumdošanā. Par to jums liels paldies! Trešais fails ir modernizācijas pakotne, pašlaik Jelner kunga nav. Bija četri trialogi. Es domāju, ka ir jāturpina, jo tagad ir ļoti laba dinamika, kur ir uzsākta mācu prezidentūras laikā. Ir jāiet uz priekšu. Un tad pēc iespējas ātrāk jāsāk darboties arī Gaunijas prezidentūru. Esam daudz darījuši, bet nu beigās tad pretrunīgākie elementi arī par šo nodevu <coughs> noteikumu par sociālo un sociālajiem vidas nosacījumiem. Uh, ražotājiem, dīleriem, kuriem jātiek eh, informētiem par visiem pasākumiem, tā tālāk tā joprojām. Nu, par kompromisiem šeit neesam vienojušies, tas nebija iespējams. Process ir jāturpina. Un tiešām ir eh, jāturpina dinamika. Jāsvarā pie tehniskiem un arī dažiem politiskiem jautājumiem arī par sākotnējo vienošanos, bet neesam nu vienojušies, kamēr neesam par visu vienojušies. Tad arī, nu, Igaunijas prezidentūras laikā vēl turpināsim darbu pie šī faila. Vēl viens paziņojums. Jūs zināt, kā Desernes kundze šķiet tagad ir ievēlēta. Uh, ir kļuvusi par Eiropas lietu ministri jaunajā Francijas valdībā. Viņu aizstās Patrīsīs Lalunas kundze, kura arī te sēž. Jūs esat mūsu jaunā deputāte, laipni lūgta un vēlam veiksmi darbā komitejā. Tālāk. Pār nākamais kārtības punkts, numur septiņi. Savienības akta priekšlikums par ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšanu strateģiski svarīgās nozarēs. Arī astotais un devītais punkti um, runā tieši par šo pašu, par investīcijām, par uh, tiešām ārvalstu investīcijām. Ir skaidrs, jā, ka pēc sēs tiesas eh, sprieduma par Singapūras nolīgumu kompetenci jautājums nav pilnībā Eiropas Savienības eh, pārziņā dalību valstīm par šo ir jādiskutē. Tad par mūsu nolīgumiem, par kuriem pašlaik notiek saruna, šī ir jauktā kompetence, lai nu kā investīcija politika kā tāda ir minēta 207. pantā es līgumā. Mēs esam atbildīgi. Septītajā punktā tagad ir arī konkrēts priekšlikums, kas atspūguļo masveida investīcijas no uh, viena tirzniecības partnera investīcijas, kas ir veiktas pēdējā gada laikā Eiropā. Ļoti strateģiskās nozarēs. Un tad nu te būtu jādomā, kā mums ar to visu rīkoties. 14. jūnijā arī plenārsēdē tika apspriest šis jautājums. Eiropā doma arī par to spriedīs. No nu, ko šī ir pirmā reize? Neatbilstīgi 46.2 noteikumā mums ir konkrēts priekšlikums. Un tad vārds būs vienam no priekšlikuma autoriem, Pruskungam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar šo priekšlikumu. Lūdzu, Prustkungs. Bien, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, nacionālās drošības jautājumi. Neskat dalība valstis tikai tad, kad runa ir par kariem un terorismu. Tas skāra arī ekonomiku un uzņēmumus. Eiropas Savienība balstās uz uzņēmumu tīklu, industrijas tīklu, kam ir zināšanas, viņi eksportē nodrošinātu drošību, uzticamību, tehniku. Te Eiropas Savienībai nepieciešams investīcijas, līdz ar to mums ir jāturpina arī piesaistīt ārvalstu investīcijas Eiropā, tāpat kā mēs veicinām savas investīcijas ārvalstīs. Nevajadzētu iekrist sterilā protekcionismā, nu viss ir līdzsvari jautājums, un šodien mēs varam uzdot pamatoti jautājumu, vai tomēr uh, Eiropa netiek apdraudēta. Te ir divi elementi, kas ir jāņem vērā. Uh, vai pastāv apusējība investīciju jomā mūsu uzņēmumiem, vai pastāv apdraudējums mūsu zināšanai, ka tiek pār, eh, pārpirkt strateģiski svarīgs Eiropas uzņēmums. Ja mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmumi var būt strateģiski, tad ir jāapzinās, kā ar valstu investīciju investors arī var būt potenciāli stratēģisks. Tas, ka nav šīs apusējības investīciju jomās, rada kropļojoša konkurence, un mēs to ļoti labi redzam attiecībās ar Ķīnu. China Manufacturing Plan ir ļoti ambiciozi, un mēs redzam, cik steidzam ir jārisina šis jautājums. Šajā plānā ir paredzēts tas, ka Ķīna kļūs par industriālo uh, industriāli pašpietiekama valsti. Nu, tad arī vēl ir jāmin tas, ka mums nav izdevies panākt nolīgumu industrializācijas jomā ar Ķīnu. Bez apusējības kolēģi investīcija jomā, kā mēs vispār varam iedomāties, ka tirzniecība notiek godīgi. Katru dienu mēs to lasām presē, redzam vēlēšana apgabalos kur ārvalstu investīciju fondi pārpērk uzņēmumus. Varam jā par to priecāties, bet tas arī rada bāžas īpaši tad, kad uh, tiek skārti vitāli svarīgi uzņēmumi un nozares. Tagad mums ir jāiet tālāk uh, par uh, vienkārši uh, aizvainojumu, bet tagad ir jārīkojas. ETP piedāvā arī Eiropas aktu. Šī ir iespēja tagad vērsties pie Eiropas komisijas, lai tā izpētītu situāciju un lai nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, jo uh, dalību valstis eh, šī fenomena priekšā reaģē dažādi. Un eh, tad mēs te visi būsim zaudētājos. Kādēļ? Ja no vienas puses valsts pārāk eh, aizsargā sevi no ārvalstu investīcijām, Eiropas uzņēmumi šai valstī var atsies no investīciju trūkuma. Un otrādi, ja valsts absolūti neaizsargā savu valsti no ārvalstu naidīgajām investīcijām, uh, tad uh, arī apakš uzņēmē var pazust, un tas ietekmēs arī lielos Eiropas uzņēmumus. Februārī trīs Itālijas, Francijas, Vācijas ministri rakstīja vēstuli Eiropas komisijai, lai par šo jautājumu runātu. Tagad nav jautājums par to, vai komisijai ir jārīkojas. Tagad ir jautājums, kad tā rīkosies. Iniciatīva, ar ko nācām, nākam klajā šeit, tās mērķis ir pātrināt darba grāfiku, lai kāds būtu, mū, kāda būtu mūsu nostāja, pozīcija. Mēs nevaram nevaram atstāt šo situāciju nemainīgu Eiropas līmenī. Tagad ir jānāk lai ar konkrētu nostāju, jāpres komisijai veikt nepieciešamos pētījumus, un jo īpaši uzstāju uz tā, nāk klajā ar konkrētu priekšlikumu Eiropas Savienības līmenī. Tagad ir vairāk jautājumu un ne tik daudz atbilžu. Tādēļ arī ir iniciatīva izskatīt investīcijas, ārvalstu investīcijas strateģiskās nozerēs. Prasām tādēļ, lai Inta komiteja pilnībā skatītu šo aktuālo jautājumu uzņēmējiem un mūsu līdzpilsoņiem. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā jūs arī atgādinājāt to priekšsēdētāju. Uh, plenāra sēdē kolēģis Daniels Kaspārī atgādināja ļoti labi, izcili at, arī atkārt To ir to, ko teica Ķīnas prezidents Davosā pagājušajā gadā. Ķīna paturēs durvis vaļā un neaiz, neaizslēgs tās ar humoru. Ļaujiet man teikt, ka uzskatām, ka uh, palikt uz durvis liekšņa ar to mums nepietiek. Paldies! Okay, now I give the floor to... Labi, tagad vārds deputātiem. Varat arī komentēt šo priekšlikumu. Četri kolēģi vēlas izteikties. Pieci, seši, septiņi. Labi. And, um, please stick more or less to... Astoņi. Labi. Divas, trīs minūtes katram. Sēfī kundze. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Eh, protams, sākumā es vēlējos teikt, ka es eh, varu tikai vienīgi pievienoties eh, Frankā Prusta teiktajam attiecībā uz šo iniciatīvu. Ārvalsts investīcijas ir ļoti nozīmīgas mūsu ekonomikai, tās saļā radīt darba vietas un veicina izaugsmi. Tomēr mums vajadzētu sekot līdzi notikuma attīstībai, un es gribētu pieminēt kādu skaitli. No 2015. līdz 2016. gadam Ķīnas investīcijas Eiropā Uh, palielinājās par 77%, uh, ka, kamēr Eiropas investīcijas Ķīnā stagnē un ar vien samazinās. Tieši tāpēc mums vajadzētu atjaunot līdzsvaru un vajadzētu nodrošināt uh, savstarpējīgumu. Vajadzētu novērst šķēršļus, kas tiek likti mūsu investīcijām. Ķīnas prezidents, kā jau minēja Franks, ir um, runājis par Ķīnas atvērtību investīcijām. Es eh, tagad gaidu konkrētu rīcību. Pašlaik eh, nekas nemainās. Attiecībā uz investīcijām strateģiskās jomās eh, dažās dalībvalstīs jau pastāv instrumenti, kas to ļauj apstādināt. Mums ir uh, jādomā par drošības nozari. Nedrīkstētu būt tā, ka kāds ārvalstnieks pārņem mūsu aizsardzības industriju vai enerģijas nodrošinātājus. Tāpat arī mums ir jāievieš noteikumi, kas ļautu vērsties pret negodīgu konkurenci. Tieši tāpēc mums ir jārādā Eiropas instrumenti, kas mums ļautu iejaukties problēmu gadījumā. Vēl mēs noteikti nedrīkstam mierīgi noskatīties šajā situācijā. Saustarpīgumam ir jākļūst par mūsu investīciju un tirzniecības politikas pīlāru. Un tā nav pirmā reize, kad mēs kaut ko tādu prasām. Tieši tāpēc es ceru, ka daudz partijas grupas priekšlikumus varēs atbalstīt un komisija nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu. Paldies! Valēsas kungs tagad. Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka Ir eh, pozitīvi, ka mēs pašlaik runājam par ārvalstu investīcijām Eiropas eh, strateģiskajās nozarēs. Mēs eh, nevaram izliekties, ka īpašumtiesības nav svarīgas un ka ārvalstu investīcijas vienmēr ir labas. Protams, ka tās var būt labas, bet tā nav pašsaprotama patiesība, un mums ir jāskatās uz visiem apstākļiem. Uh, Protams, ka es neesmu pret ārvalstu investīcijām, tās pašas par sevi ir labas, jo tās nodrošina kapitāla, ideju, uzņēmēju darbības stratēģiju, apmaiņu, un tas ekonomikā vienmēr nāk par labu. Taču pēdējos gados Ķīnas investīcija līmenis ir pieaudzis, un zināmā mērā šīs investīcijas ir uh, vērstas uz uh, interesantiem moderniem uzņēmumiem, kas var piedāvāt ļoti interesantas tehnoloģijas, un tas mūsos rada zināmas bažas. Protams, ka mēs nevaram pārspīlēt. Ķīna vēlas pirkt labus uzņēmumus, kāpēc gan uh, viņi pirktu sliktus. Par to viņiem neko nevar pārmest, bet tas nozīmē, ka uh, mēs nevaram nodrošināt līdzīgus pircējus. Ļoti bieži pārdevējiem uh, ir vienalga, kam viņi pārdod, un visu nosaka cena. Mums noteikti ir jārunā arī par finansējumu. Viens uh, no iemesliem, kāpēc Ķīnas investīcijas eh, rada šādas bažas, ir tas, ka Ķīnas pircēji parasti ir uh, valsts, tātad īpašumtiesību turētāji ir valsts. Tāpat Tiek uzskatīts, ka daži uzņēmumi Ķīnā, kas iepērka Eiropas eh, Savienības līdzekļus, nav no nekādi uzņēmumi, tad drīzāk ir valsts, kas to dara. Te ir runa par valsts piedaroš, valstī piedarošiem uzņēmumiem. Līdz ar to šiem uzņēmumiem ir uh, pieejams neierobežots finansējums no valsts bankām. Tas nozīmēs, ka viņi jebkurā gadījumā varēs eh, izsolēs uzvarēt jebkuru citu solītāju. Domāju, ka šādām investīcijām ir vairāki cēloņi. Mums nevajadzētu pārspīlēt rēģēt. Tomēr mums vajadzētu sev uzdot vairākus jautājumus. Pirmkārtām, kuri sektori ir strateģiskie? Mums vajadzētu nodrošināt, lai netiktu likti šķēršļi normālām investīcijām parastajā ekonomikā. Tāpat arī ir jādomā, kurš to visu kontrolēs. Uzskatu, ka te atkal sāksies varas dalīšanas starp Briseli un eh, dalībvalstu valdībām. Es domāju, ka mums vajadzētu galvenokārt uzskatīt par nacionālu jautājumu, un dalībvalstu valdības ir vislabākajā situācijā, lai saprastu, kas uh, radīs drošības apdraudējumu. Valstu drošības apdraudējums parasti ir lokāls. Tas ir atkarīgs no konkrētās valsts vēstures un pieredzes. Domāju, ka ja Briselē tiks dots pārāk daudz varas, mēs atkal varēsim dzirdēt dažādas apvainojumus, ka Brisele sagrābi varu. Bet pat ja šī vara tiks nodota dalību valstu valdībām, rodas jautājums, Eh, par ko tieši te būs runa. Ja ir runa par lieliem uzņēmumiem, korporācijām, kas darbojas vairākās dalībvalstīs, šeit eh, sāksies juridiskas problēmas. Tāpat tiklīdz kā šādas apsūdzības tiks izvir izvirzītas, ir jāsāk domāt, vai te būs runa tikai par enerģētiku vai arī par drošību. Tāpat arī ir jādomā par finansējumu avotu, vai tas nāk no privātiem vai publiskiem avotiem. Un, protams, ja aizsardzības kontraktors ir no citas valsts, tas vienmēr rada jautājumus. Pēc tam, kādus līdzekļus mēs izvēlēsimies, tad, kad šīs problēmas būs identificētas, kā mēs tās labosim, vai mēs mēģināsim te kaut ko bloķēt, vai mēs mēģināsim radīt Ķīnas mūri starp uh, mērķa uzņēmumu un iepirkēju, vai arī mēs um, mēģināsim iejaukties uzņēmuma vadībā vai sāksim domāt par sensitīvajiem um, aktīviem. Kā jūs minēju, šeit ir ļoti daudz jautājumu, bet atbilžu nav. Priecājos, ka Prosta kungs strādā pie šie jautājumas, pārliecināts, ka viņam nekas nepaliks nepamanīts. Lielas paldies, un tagad Viviāna. Priekšādātāji, godāmie kolēģi. Mūsu partneriem gandrīz eh, vienmēr ir tādas pašas tirzniecības eh, intereses, tātad ofensīva ārvalstīs un aizsardzība pie sevis. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs savs arsenāls, tajā skaitā ieruna par investīcijām. Eiropai ir jānodrošina atgriezeniskums. Kolēģi jau minēja, ka Ķīnas investīcijas Eiropā trīs gadu laikā ir trīskāršojušās, kamēr mūsējās stagnē vai pat paliek mazākas. Eiropai vajadzētu nodrošināt arī uzraudzību, ir jāsaprot, kas investē, kurās sektorā, cik lielas ir šīs investīcijas. Mums uz šiem jautājumiem, diemžēl, nav atbilžu. Uh, Tāpat ir skaidrs, ka sarunās ar trešajām valstīm ir atkarīgas no mūsu iekšējo noteikumu stingrības. Kāpēc Ķīna nevēlas noslēgt ar mums investīciju nolīgumu? Nu, tāpēc, ka viņiem jau tagad ir neierobežota pieeja. Kāpēc gan šāds līgums būtu vajadzīgs? Un arī tāpēc, ka pilsoņi un uzņēmumi uh, mums liek cīnīties pret nekodīgu konkurenci, nu, radīt līdzsvaru mūsu tirzniecības attiecībās un aizsargāt mūsu darba vietas. Ja mēs to darīsim, tad tā būs atbilde cilvēkiem, kuri baidās. Un tieši tāpēc arī viņi iet ielās un demonstrē pret e TTIP, pret CETU un citiem līgumiem. Mēs viņiem varētu parādīt, ka mēs aizsargāsim mūsu intereses. Priekšlikumā Trešais punkts, kur sagatavojas mūsu grupa, ir ļoti skaidrs. Tiesība aktu priekšlikumi, vairāk nozaru, atgriezeniskums un arī kontroli piemēram, balstoties uz amerikāņu modeli. Tas ir vienkārši veselais saprāts priekšsēdētāji. Paldies! Muchas gracias, presidente. Sí, yo... Paldies, Segrādīgas Piņēro kundze, jā, es vēlējos norādīt, ka par laimi šai komitejām ir iespēja debatēm par nepieciešamību noteikt vienlīdzīgus spēles noteikumus Jau diezgan ilgi no visām politiskajām grupām mēs prasām, lai tiktu īstenota aprusējība. Arī ir starptautiskais tīrzniecības spēlē. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par atvērtu, taisnīgu modeli gan uh, divpusējā, gan daudzpusējā līmenī. Taču mēs uzskatām, ka nepieciešams jau konkretizēt šīs debatas Tā, e, kāds konkrēts pasākums varam pieņemt, lai izvairītos no nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem, kā ir bijis līdz šim? Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka esošais starptautiskais konteksts mūs noved pie polarizācijas. No vienas puses ir Amerikas Savienotās valstis, kas atsakās no savas atbildības starptautiskā līmenī, viņi deleģē un uh, viņi nevēlas e, vienlīdzīgus spēles noteikumus daudzpusējā līmenī, un otras puses ir Ķīna, kas, jā, mainas nostāja vismaz vārdos, um, iestājas par atvērto tirgu, daudzpusējību un tā tālāk, taču realitāte ir tāda, ka ir nepieciešams redzēt arī konkrētus faktus, kas šos vārdus konkretizētu, un ir jāredz, kā tad Ķīna arī ievēros PTO noteikumus. Tad arī mūsu partneriem jāsaprot, ka jau ir pienācis brīdis pieņemt konkrētus pasākumus. Mēs tagad nevaram vienkārši skaisti turpināt runāt. Mums ir jāiestājas par savu modeli ar vienlīdzīgiem noteikumiem. Es domāju, ka līdz šim ir bijusi visai mazā pusējība, runājot par uh, atvērtību daudzpusē, daudzpusēju vai un par valsts iepirkumiem. Mēs esam par uh, šo atvērtību, taču katru dienu mēs redzam, ka ir dažādas problēmas, uz kurām norāda arī mūsu partneri, kuriem nav šādi paši principi un kuri nestrādā tādiem noteikumiem kā mēs. Un vairākus mēnešus atpakaļ jums bija arī iespēja apmainīties ar viedokli, apmainīties viedokļiem ar jauno Eiropas tirsniecības kameras pārstāvi Ķīnā. Un, uh, jā, viņš apliecināja, ka šīs grūtības joprojām pastāv. Arī mūsu iepriekšējie kolēģi arī norādīja uz to, kā Ķīnas investīcijas ir pieaugušas Eiropā, taču otrādi. Uh, Eiropas investīcijas Ķīnā ir samazinājušies tieši šo problēmu dēļ. Uzskatu, ka ir pieņemt tādus pasākumus, kas garantē strateģiskās investīcijas kopā ar garantijām, ka netiek apdraudēt nedz mūsu strādājošie, nedz mūsu uzņēmumi. Lielas paldies! Paldies! Šāks kundze. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, es tā godīgi sakot, īsti vairs nesaprotu, par ko ir runa, kad es klausos eh, dažu kolēģu sacietajā. Man likās, ka runa bija par ārvalstu investīcijām Eiropas nozarē, nevis par strateģisko investīciju vērtību. Mums jāsaprot, par ko īsti tad mēs runājam. Es ticu tirsniecībā un investīcijās, kas ir balstītas uz noteikumiem. Es saprotu, ka daudz kolēģi agrāk ir noraidījuši noteikumus investīcijām pagātnē, un tagad varbūt to nožēlo. Es domāju, ka ir ļoti piesardzīgiem jābūt uh, par to, lai mēs nebūtu pārāk sasnāti, noskaņoti, bet nā, nedrīkst tādu mēs būtu arī pārāk naivi. Mēs nevaram runāt par investīciju apjomiem vai savstarpējīgumu. Tik daudz nevajadzētu runāt, bet uh, drīzāk par to, kā nu, nospraust Eiropas Savienības līmeņa kritērijus uh, strateģiskiem uh, sektoriem, un kas tad ir šie strateģiskie sektori mums un mūsu sabiedrotajiem. Manuprāt, uz to vajadzētu koncentrēties. Militārās eh, tehnoloģijas drošība un investīcijas eh, tajos eh, vienmēr ir bijušas pamatoti ļoti rūpīgi pāraudzītas nozares. Ņemot vērā tehnoloģisko attīstības ātrumu un to, cik ļoti izplūst robežas starp eh, militāro un civilo, ir ļoti pienācīgi tam jāsako līdzi, un es domāju, ļoti pienācīgi sakot līdz tam, kādi varētu būt šie strateģiski investīcija sektori. Taču es negribētu diskutēt, eh, koncentrēties uz protekcionismu vai ar tādiem plašiem pasākumiem, konkrēti nepievēršoties eh, reālām problēmām un jaucot visu vienā veselumā. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk eh, pievērsties eh, case studies konkrētiem piemēriem un pētījumiem. Es saprotu, ka nolūki varbūt ir labi, bet nevienmēr priekšlikumi ir tiešām atbilstoši. Paldies! atmasinātājs. Otākungs. Um, Šadaukungs. Jābūt konsekvencei. Man kā zaļo grupas pārstāvim jāsaka, ka es balsoju pret uh, Barņēm projektu par uh, publisko uh, tirgu savstarpējīgumu. Ne jau tāpēc, ka neticu savstarpējīgumam, bet eh, tāpēc, ka doma bija veidot šādu savstarpējīgumu, eh, veidot eh, tādā veidā, ka tas faktiski nozīmētu nekonkrētu instrumentu izveidi, nevis uh, tieši pievēršanos eh, konkrētiem instrumentiem, kā strukturēt šo tirgu. Ja ir kopējs tirgus, bet nav kopējā tirgus eh, diplomātija, tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība tātad ir pametusi fotovoltaisko saules bateriju nozari, un līdz ar to ir zaudēti simtiem tūkstošu darba vietu inovatīvā nozarēm. Tajā pašā laikā bijām ļoti priecīgi, ka Ķīnas valsts uh, uzņēmums, uh, kas ir iesaistīts uh, vairākos uh, komercnoslēpumu zakšanas gadījumus, uh, kad bija tātad jāpārdod pakalpojumi Lielbritānijā. Tad Francijas uzņēmuma EDF bija ārkārtīgi priecīgi par to, ka ir ārvalstu investors, jo Eiropas saimnības valstu nauda nepietika, lai to sektu. Uh, investīciju līgums ar uh, Ķīnu ir tikai viens no piemēriem. Ir jābūt lielākai uzmanībai, ko pievēršam šādiem starptautiskiem nolīgumiem. Arbitā, arbitrāžas tiesas uh, arī ir viens no piemēriem, kad ir uh, šīs debats par spēku samēru starp uh, valsti un par šiem ārvalstu investoriem, lai mēs tik tiešām būtu konsekventi publisko investīciju jomā tieši ārvalstu investīcijās, un te nav runa tikai par Ķīnu. Ja ir Ķīnas problēma, tad eh, tas nozīmē tikai to, ka Ķīnai ir ļoti lielas uh, naudas rezerves, kā Katārai, kā citām valstīm, un mums ir jābūt gan politiskai, gan strateģiskai pozīcijai attiecībā pret šiem uh, valstu fondiem, kas ir eh, maskēti zem eh, privātiem fondiem, zem privātu fondu aizsaka. Paldies. Anon. Helmuts Šalts, es eh, piekrītu Janikam. Man šķiet interesanti, ka trešajā punktā tautas partijas grupā atklāja šo publisko sektoru, lai ieviestu dažādus ierobežojumus investīcijām. Uh, Zaļie, ikreizē e, e, Eiropā jau desmitiem gadus ilgi to prasa. Varbūt tas ir tā diezgan neviegli formulēts, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu nopietnāk padomāt, vai e, šo priekšlikumu nevajadzētu apgriezt kājām gaisā, lai tas būtu lietojams. Kāpēc ekonomikā neinvestē, kāpēc to nedara Eiropas uzņēmumi, valsts, eh, publiski avoti. Mēs eh, šeit eh, sprediķojam taupības politiku un pēc tam brīnamies, ka mums nav naudas, lai šo uh, sakropļoto infrastruktūru uzlabotu. Kāpēc tas mums neizdodas? Kāpēc ar Junkera plānu mēs uzaicinam ķīniešus? Uh, atveram tirgu uh, šīm investīcijām. Tas ir tāpēc, ka mēs paši nevēlamies šeit ieguldīt naudu. Mēs īsti nesaprotam vairs, ko uh, dara labā roka. Nu, es domāju, ka pārbaudot šo priekšlikumu, mums vajadzētu vēlreiz uh, pārdomāt, kā mēs varētu stimulēt rūpniecības politiku, kā mēs varētu veicināt patentus, kā mēs varētu investēt zinātnē, tā, lai mēs nodrošinātu pozitīvu ilgtermiņa uh, attīstību infrastruktūras politikā, kas nāktu par labu arī pilsoņiem. Ja runa par patentu pieteikumiem, 85. gadā Japāna bija pirmajā vieta. Tie bija uh, 20, apmēram 250 tūkstoši pieteikumu gadā, un Ķīnai bija uh, 4066. Uh, Vācija 44 tūkstoši un ASV 64 tūkstoši. Tad Japāna pirmā vietā, ASV otrā, Vācija trešajā un Ķīna pavisam zemu. Savukārt 2015. gadā skaitļi ir lūkādi. Ja runa par patentu pieteikumiem, un tad, nu, tas arī ir norāda uz tādu sensitīvu jomu. Tie ir uh, viens miljons desmit tūkstoši pieteikumu ASV ir otrajā vietā un Japānai uh, 465 tūkstoši, Dienvidu Korejai 280 tūkstoši un uh, Vācija arī ir uh, labo ar labiem rādītājiem. Tātad ir runa par ekonomiku un novatoriskumu ekonomikā. Es vēlējos norādīt, ka šie skaitļi mums varētu ļaut secināt, kā rīkoties attiecībā uz tālāko zinātnes politiku, ja mēs patiešām vēlamies atbalstīt mūsu ekonomiku. Tātad šī nauda te nāk no ASV, Saudi-Arābijas, Ķīnas, un Ķīnas investīcijas ir visstabilākās, ja mēs domājam par darba vietām. Begīnas kundze. Grāca, prezidente. Uh, Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Arī es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jārunā par šo jautājumu sevišķi, ņemot vērā to, ka ārvalstu strateģiskās investīcijas ir aizvien svarīgāks jautājums un kļūst tikai svarīgāks uh, nākotnē. Un tāpat uh, ir ļoti svarīgi uh, pievērst uzmanību tam, ka ļoti bieži šīs investīcijas nāk no valstīm, kurām, eh, kurās ļoti bieži nav tas pats aizsardzības un demokrātijas līmenis kā šeit, kā piemēram Ķīnā. 16. gadā 35 miljardi eiro bija par 75% pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu Ķīnas investīcijas. Ķīnas investīcijas palīdz, un arī citas tādas ārvalstu investīcijas var palīdzēt mūsu uzņēmumiem grūtos brīžos. Uh, taču ir skaidrs, ka Ķīna nav tirgus ekonomika, ļoti daudzus ekonomiskus lēmumus pieņem valsts, ļoti daudz ko tieši vai netieši kontrolē Pekina. Ir skaidrs, ka ārvalstu investīcijas uh, ir nozīmīgs uh, svars, uh, tām ir mūsu uzņēmumam sevišķi uh, Eh, augsta eh, sevišķi. Sevišķi attīstītāko nozaru tehnoloģijās. Taču runājot par kontroli, ko mēs beidzam eh, tikai par konkurences, negodīgas konkurences un ļautprātīgu dominējušas pozīcijas izmantošanu, ir jādomā arī par politikas jautājumiem, drošības jautājumiem. Ļoti Daudzām valstīm ir ļoti ierobežots iespējas sastāvēt eh, vieties uzņēmumus eh, no ārvalstu uzņēmumu ietekmes. Ļoti bieži runa ir arī par eh, drošības jautājumiem, par aizsardzības jautājumiem, vidas aizsardzības jautājumiem, jo ļoti bieži uh, varētu būt gadījumi, kad varai, vajadzētu uzlikt šāds ierobežojums. Jautājums, kāds šeit rodas, ir tāds, vai nevajadzētu piešķirt, piemēram, dalībvalstīm lielākus, lielākas manevrēšanas iespējas. Es gribētu vaicāt komisijai, vai būtu iespējams š, šā brīža juridiskajā ietvarā, līguma ietvarā, to darīt, vai vajadzētu grozīt līgumus. Vēl viens variants būtu ieviest uh, kontrols mehānismu, kontrols instrumentu, kas ļautu kontrolēt uh, ārvalstu investīcijas, kā piemēram ASV. Šeit būtu vairāki uh, aspekti jāapsver, ja to izvēlētos. Pirmkārt, uh, šādam instrumentam vajadzētu ļaut izvērtēt ārvalstu investīciju politiski strateģiskos uh, mērķus un ietekmi uh, kā arī ietekmē uz eh, konkurences eh, apstākļiem. Un vai tur nav kādi ne tikai ekonomiski mērķi? Tāpat jānodrošina arī interesētās valsts eh, pārstāvniecības līmenis, interesētās valsts pilsoņu pārstāvniecība un arī Eiropas Savienības valsts pilsoņu pārstāvniecība ir jānodrošina. Tas ir tik tiešām ļoti svarīgi. Tādēļ uzskatu, ka lielāka investīciju izvērtēšana un uzraudzība var arī palīdzēt um, nodrošināt jau minēto savstarpējīgumu. Paldies! Joachim. Paldies, Joachim. Jā, vielen dank. Ich finde dieses... Paldies. Šīs diskusijas man šķiet ļoti interesantas. Tās ir arī pilnīgi um, pamatotas bet eh, vissvarīgākais jautājums ir, kā definēt eh, strateģiskas intereses pasaules ekonomikā, kur eh, ļoti mainās spēku sadalījums, kur Austrumāzijas reģions kļūst ar vien spēcīgāks, un tautas ekonomika izvēlās pilnīgi citu modeli nekā mēs šeit. Protams, ka Ķīnā ārējās tirsniecības attiecības ir ļoti strikti reglamentētas, un Tāpat arī ļoti strikti noteikts, kas tiek ielaists pašu valstī. Viņi arī mēģina spēcīgi atbalstīt paši savus uzņēmumus. Un tieši tāpēc arī mums ir jādomā, vai ir investīcijas, kas attiecas uz eh, drošības nozari. Mēs mēģinam novērst to, ka ārvalstu uzņēmumi investē šajā jomā. Uh, Un tāpat arī, protams, ir jādomā, kādu rūpniecības politiku mēs izvēlēsimies. Līdz šim, vismaz līdz iepriekšējiem gadam, uh, situācija bija tāda, ka rūpniecības politikas vispār nebija, ka to visu diktēja brīvais tirgus. Šī politika kļūst arvien ietekmīgāka, un to ietekmē arī šī uh, Austrumāzijas reģiona uh, attīstība. Un šeit nav runa tikai par Ķīnu, bet arī par citām valstīm. Mums eh, vajadzētu saprast, ka šeit ir arī saikne ar eh, drošības politiku, un mums vajadzētu saprast arī, kāda ir Eiropas ekonomikas loma šādā pilnīgi izmainītā um, pasaules ekonomikas sadalījumā. Mums ir jādomā, kā mēs varētu atbalstīt mums svarīgākās nozares un jādomā arī, kāda ir šo nozeru attiecības ar Ķīnu. Šeit nav runa par protekcionismu, te ir runa par strateģiskajām jomām, par modernajām nozarēm, piemēram, tērauda industrija, kur mēs ļoti bieži apspriežamies par to, vai ir vajadzīgi tizniecības aizsardzības instrumenti. Šeit nav no runa tikai par dažiem tūkstošiem darba vietu, te ir runa arī par to, eh, kāda ir šāda izēvielu industrijas ietekme uz pārējām rūpniecības nozarēm Eiropā. Manuprāt, ka tērauda industrijai ir daudz lielāka nozīme kā tikai vērtības radīšana. Uh, Tie ir rūpniecības politikas jautājumi, kas, eh, manuprāt, ir jāuzdod un par kuriem ir jādiskutē un uz kuriem ir jāatrod atbildes. Paldies! Pēdējais izteiksies. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, Es gribētu uzsvērt uh, vienu aspektu, ka Sentpēlda kungs uh, šis uh, nav tik ļoti bīstams uh, jautājums, cik ļoti komplicēts jautājums, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam laikā, kad uh, ekonomiskās intereses uh, ir no vienas puses, un no otras puses ir atkal valsts intereses, un tur ir tāda um, savstarpēja ir šīs tādas savstarpējīgums, savstarpēja saikne. Taču ir, jā, tā ir, ka ir uh, dažas valsts, kas uh, no tā gūst labumu, to izmanto, un tas var tikai pasliktināties. Ir valstis, kas uh, var sakot līdzi šādam negatīvam piemēram. Līdz ar to šāds priekšlikums, protams, ir ļoti pamatots, taču es baidos, ka tas nemaz nebūs tik vienkārši. Uh, ka mēs tagad tā vienkārši nobalsosim par šo aktu, jo ļoti grūti definēt kritērijas, uz kādiem mums būtu jābalstās, nosakot, kas tad ir atbilstošs un kas nav atbilstošs. Kas ir atbilstošs brīvam tirgum, kas nav, kas ir atbilstošs drošībai. Tātad jāuzsver divi aspekti. No nu, viens puses ir brīvais tirgus, un Te, protams, ir jāņem vērā ļoti dažādi kritēriji, lai zinātu, vai konkrētās investīcijas ir vai nav pretrunā ar mūsu demokrātijas un ekonomikas principiem. Vairumā gadiem jau šie principi, visticamāk, nemaz netiks pārkāpti. Uh, Un citos gadījumos atkal tas tā varētu būt. Un, eh, protams, ļoti sarežģīti būtu nolemt, eh, ko darīt eh, gadījumā, ja kāda valsts vēlēsies ļaunprātīgi izmantot šo situāciju kādiem ļaunie, ļaunprātīgiem mērķiem. Diezgan grūti jau būtu zināt, kāds ir konkrēto investīciju mērķis, reālais mērķis. Protams, ir dažādi Eiropas Savienības partneri. Varbūt uh, kādas uh, konkrētas uh, partneru sabiedrības, kas ir pašā Eiropas Savienības iekšienē. Tas ir viens gadījums, otrs gadījums atkal, kad ir šīs uh, sabiedrība šie uzņēmumi ir ārpus Eiropas Savienības, un tad ir ļoti grūti saprast, vai šo cilvēku mērķi ir vai nav pretrunā ar mūsu vērtībām. Piemēram, ja uzņēmums eh, atrodas Luksemburgā vai Šveicē, taču reāli tam ir ārvalstu. Ar izcelsme. Un tad tas varētu mēģināt investēt ar drošību saistītos uh, sektoros. Es nesaku, ka tas nav uh, svarīgs jautājums, bet es uh, gribētu pievērst uzmanību tam, ka šis jautājums ir ļoti komplicēts. Tad jāsagatavojas, ar, uh, jāsagatavojas tam, ka būs ļoti smagi jāstrādā. Paldies. Tagad došu vārdu DigiTrade investīciju nodaļas uh, pārstāvim. Liels paldies, priekšsādātā kungs, paldies, ka devāt vārdu. Es eh, tikai varu atsaukties uz eh, komisāru Moskvicī teikto pagājušo nedēļu plenāru sēdē. Mēs uzklausām jūs, uzklausām dalībvalstis, eh, dalībvalstu piedāvāto, kāda ir viņu viedokļi. Un mēs saprotam, ka tas ļoti komplicēts jautājums. Te ļoti daudz dažādu bažu, ne tikai viens tāds problemātisks jautājums. Uh, par to, ka ir jāuzrauga ārvalstu investīcijas. Tātad jautājums tik tiešām ir ļoti komplicēts. Mēs to analizējam pašreizējā ietvara kontekstā, te nav runa tikai par līgumu. Mēs uh, neīstenojam tirzniecības politiku vienkārši vakumā. Mums ir arī daudzas uh, starptautiskās saistības, tādēļ mēs raugāmies uz šo ietvaru. Uh, un to, kādi varētu būt tie instrumenti, kas būtu mūsu rīcībā, lai risinātu visus šos problemātiskos jautājumus. Man būtu vairāki komentāri, ko vērātu, vēlētos izcelt, runājot par savstarpējumu, kas ļoti bieži atgriežas mūsu debatēs. Ir jāsagatavo jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi mūsu partneriem, un tas ir uh, tik tiešām katra tirdzniecības uh, nolīguma kodols. Galvenais mandāts, uh, ko valsts mums ir devušas, ir nodrošināt labākus vienlīdzīgus spēles noteikumus un tādu optimālu tirgus situāciju, protams. Uh, Amerikas modelis savukārt ir ļoti specifisks. Neviens uzraudzības modelis pasaulē nenorāda savstarpējumu kā kritēriju pašu par sevi. Tas mums būtu jāpatur prātā. Dzirdēju, ka mēs diskutējam par investīciju nolīgumu ar Ķīnu, kas ļautu Ķīnas investoriem izmantot privātās šķīrētiesas. Uh, Es gribētu tikai precizēt, ka šobrīd ir 27 dalībvalsts, kurām ir divpusējie investīcija nolīguma Ķīnu, kas jau šodien dod iespēju Ķīnas investoriem piekļūt ISDS, tātad uh, šķirēties mehānismam. Eiropas Savienība vēlas uh, aizstāt šos mehānismus ar jaunu investīcijas tiesu sistēmu. Mēs izskatām tātad visas iespējas uh, lai pārskatītu ārvalstu investīcijas un ceram, ka būs eh, arī konkrēti politiski lēmumi, un tad arī mēs jūs ar tiem iepazīstināsim. Paldies! Koordinātori šodien diskutēs par procedūru un par to, kā tad eh, strādāt ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka jums būs arī ļoti daudz citu diskusiju par šo jautājumu. Lielas paldies! Un tagad ir laiks pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Tika minēts statotisko šķirēties jautājums. Visi zina, ka parlaments nolēma izslēgt izdējas šķirēties no izniecības nolīgumiem. Un mēs pieprasīsim jaunu sistēmu strīdu šķiršanai publisku un privātu investīciju kontekstā. Tiesa pirms pāris mēnešiem pieņēma lēmumu iepazīties ar šo jauno instrumentu, un mēs aicinām investīciju ekspertu, kas vairāk kārt ir sadarbojies ar э, parlamentu investīciju jautājumos, izvei, eh, tātad veikt šādu pētījumu. Viņš tagad arī ir ieradies un iepazīstinās mūs ar pētījumu, eh, kas eh, tātad. Uh, runā par uh, starptautisko investīciju tiesas izveidi. Lielas paldies priekšsēdināms kungi deputāti, paldies, ka ļaujat man iepazīstināt jūs ar pētījumu starptautisku ieguldījumu tiesu īstenošanu rezultātiem. Tad arī būs neliels komentārs vēl par ES tiesas spriedumu par ES Singapūras brīvās tiesniecības nolīgumu. Šajā pētījumā mēs salīdzinām arī es eh, Vietnams brīvās tirzniecības nolīguma, nolīgumā ar es Singapūras brīvās eh, tirzniecības nolīgumiem un tieši, kas ir atrunāts par eh, strīdus izšķiršanu par noteikumiem, par ko izspriedusi arī Eiropas Savienības tiesa, Eiropas Savienības cilvēku tiesību tiesa. Uh, Tad nu šīs pētījums ir rīks, lai izvērtētu Eiropas Savienības paveikto progresu līdz šim reformējot uh, starptautisko investīciju noteikumu sistēmu. Tas sniedz arī iespēju parlamentdeputātiem un arī sabiedrībai um, izmantot šo kā rokas grāmatu, lai izvērtētu arī nākamās tirsniecības sarunas šajā gaismā. Es norādīšu procesuālā satvera galvenajiem principiem. Uh, par veiksmīgi funkcionējošām starptautiskām tiesām, no kurām mēs arī varam iedvesmoties, lai izveidotu daudzpusēju investīciju tiesu. Tad kāda ir situācija, ko esam paveikuši Eiropas Savienībā, reformējot starptautisko investīciju režīmu kopumā? Jāteic, kā pieņemta regulatīvā pieeja, izveidojot uh, šķīrēja tiesas brīvās tiesniecības nolīgumos, un tas ir visai revolucionāri. Tālāk arī brīvās tiesniecības nolīgumos tiek iev ievērota arī tradicionālā pieeja, kas ir īstenot kopš 50. gadiem. Tātad paļāvība arī uz zināmu tādu šķīrēties arbitrāža, kas attiec uz investoru un valsts strīdus izšķiršanu. Bet nu tiek ieviest arī jauni elementi, ņemot vērā starptautisko judikatūru. Ņemot vērā arī vietējo judikatūru, tad šo, šī pieeja, tās mēģinājums atbildēt uz arī sabiedrības kritiku, uh, Tā ir arī atbildes politiskām ekonomiskām interesēm, lai saglabātu veco režīmu, kā arī, jo, lai risinātu trūkumus investoru valsts strīdus izšķiršanā. Es Singapūras nolīgumā mēs arī redzam šo tradicionālo pieeju, uh, kas tiek īstenota galvenokārt divpusējos nolīgumos CETA un ES Vietnamas brīvās tirzniecības nolīgums ir reformēts pamatīgāk. Tur ir daudz inovācijas. Arī komisijas reforma priekšlikumā tieši šajā pār Trezaliskajā nolīgumā, arī CETA un ES Vietnamas nolīgumā. Uh, Tātad uh, izveidoja pārstāvīgās tiesas, lai uh, veiktu strīdus izšķiršanu. Cētas Vietnamas gadījumā, nu, varbūt nevienmēr tas atbilst arī komisijas sacītajām par sarunu rezultātiem, taču šī reforma uh, ir vairāk pozitīva nekā negatīva. tiek piemērot tradicionālā pieeja, izmantojot tieši uz strīdus izšķiršanu, un FTA joprojām ir arī visai aizdomīgs attiecībā uz vietējām tiesām. Tāpat laikā ir iekļaut arī valdības izvēlētie tiesneši. Redzam arī, kā dramatiski pieaug arī caurskatāmība, sabiedrības pieeja, arī apelācijas mehānismu izveide CETA un Vietnams nolīgumā. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība tomēr cenšas mainīt veco režīmu. Tad vēl esošā situācija iespējams nebūs ES reformas gala mērķis. Komisija ir norādījusi saviem vidustermiņa, ilgtermiņa mērķiem, konsolidēt reformas, un tad noteikti būtu tiks spērts soļi attiecībā uz Eh, strīdas izšķīrēties izveidi. Taču droši vien šāds pastāvīgs tiesas izveidi būs ilgtermiņa izaicinājums. Bet, nu, trīs jautājumus varētu atrisināt īstermiņā. Vispirms ir specifiska situācija, kas attiec uz mazie vidēm uzņēmumiem, runājot tieši par statusko tirzniecību un investīcijām. Tātad šie trīs uh, nolīgumi neņem šo visu pietiekam vērā. Īpaši MBU ne gūs nekādu labumu no vecā. Uh, Ties, no vecās tiesas sistēmas. Tas ir labēlīgāk lielāk korporācijām. Tālāk. Arī nevajadzētu uz vēlāku laiku novilcināt eh, jaunu sistēmas izveidi. Eiropas Savienībai jāparāda, ka tā nopietni raugās arī uz uh, šo strīdus izšķiršanu sabiedrības iestādi, un te parlamentam ir jāiesaistās izveidojot arī konkurēt spējīgu atlases procesu tiesnešiem. Atlases process var arī nodrošināt sabiedrības uzticību uh, šai šķīrai tiesai jaunās struktūras, vienalga, vai tas būtu Eiropas Savienības institūcijās, vai Eiropas Savienības cilvēktiesībā, vai jebkurā citā investoru valstu šķīrēja tiesā. Nu, tam visam ir jābūt parlamentu prerogatīvai šai atlasē. Un visbeidzot, Eiropas brīva. Um, um, tirsniecības nolīgumiem arī jāņem vērā vietējās tiesas, jo starptautiskā tiesa nav vienīgais risinājums. Tad šis uh, strīdu izšķiršanas uh, mehānisms ir paralēls arī nacionālai uh, šķīrēties. Nu, piemēram, vai tas būtu Igaunijā, Dānijā, uh, Francijā un tam līdzīgi. Jā, tad līdzsvers starp uh, Investoriem un valsts interesēm ir pēdējais brīdis koncentrēties uz attiecībām starp investoru valstu šķīrētiesām un um, valstu tiesām. Īpaši tas ir jādara tagad, ja ļaujat notikt šai šķīrētiesai arī uh, attīstīto valstu starpā ir arī nacionālā līmeņa tiesas, kas jau bauda sabiedrības uzticību desmitiem gadu. Tādējādi nav iemesla šīm funkcionālajām tiesām liekt izskatīt šādus jautājumus tikai tad, ja tī, šīs tiesas um, nav panākušas rezultāti tikai tādā gadījumā ir jāizmanto starptautiskā šķīrē tiesa. Un te Eiropas nolīgumi var iedvesmoties no uh, arī starptautiskiem līgumiem, kur ir atrunāti šādas eh, šķīrētiesas. Ir vēl viens iemesls, kādēļ arī Eiropas Savienībā vajadzētu uh, paļauties uz nacionālajām tiesām. Es tiesa nāc klajā ar Singapūras spriedumu. Atzinums varbūt uh, daudzos aspektos ir mūsinoši, taču viena lieta ir skaidra. Tiesa pateica, ka uh, Uh, šīs starptautiskās šķīrēties, kas ir atrunāta arī Singapūras nolīgumā, kas investoram sniedz iespēju izvēlēties starp uh, nacionālajiem tiesību aizvargājošiem līdzekļiem un starptautiskiem līdzekļiem, ka te ir nepieciešama dalībvalsts piekrišana. Proti tāds režīms ir nepieciešams, kur Bez eh, dalībvalsts piekrišanas arī nevar mainīt šo eh, jurisprudenci. Paldies. Thanks a lot. Paldies. Došu vārdu deputātiem. Anna Marija Mīnēra, pirmā lūdzu. wel, professor Hindelang, voor uw interessante en kritische studie. Paldies. Hindelanga kungam par šo ļoti interesanto stāstījumu, ko es sapratu tikai daļēji. Tieši tāpēc man ir jāuzdod eh, papildu jautājumi. Jūs uh, runājāt uh, par Eiropas Savienības un Vietnamas attiecībām un ka šeit vajadzētu uh, nodrošināt nacionālo tiesību izmantošanu? Vai te ir runa par tiesiskuma principiem vai arī par kādiem citiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā? Par šķīrētiesnešiem runājot. Uh, šie šķīrēji tiesneši var darboties um, dažādos pasākumos. Kāpēc tad tas būtu eh, kaut kādā veidā jāsoda un kā varētu risināt šo situāciju? Trešais. Nepamatotus zaudējumu pieteikumus arī nevar izslēgt, tieši tāpēc eh, ir arī uh, izteikti brīdinājumi par šādām prasībām. Jūs noteikti arī zināsiet par šo lietu, varbūt jums ir informācija arī par citām lietām, un ko tieši eh, komisija darīs. Attiecībā uz CETU un Vietnamu eh, šķīrēties vismaz netiek izmantotas, jo tās ir vienkārši pārāk dārgas. Vai ir kādi mehānismi, kas būtu lētāki, vai eh, šādas šķīrēties vienmēr ir dārgas? un kādus priekšlikumus komisija varētu sagatavot, lai atrisinātu šo problēmu. Vai ir vēl kāds, vēl, kāds kas vēlas izteikties? Ja nē, tad es labprāt uzdot pāris jautājumu. Vispirms es saprotu, ka šis Singapūras spriedums arī paredz, ka ja mēs ieviešam noteikumus, tad ja tiek izsmelti visi nacionālajie tiesību akti, tad tiek izmantota Eiropas Savienības un tikai Eiropas Savienības kompetence. Otrs jautājums ir, vai investīcijas var nošķirt no investīciju portfeļa? Šeit būtu jautājums par ļoti skaidru un viennozīmīgu Eiropas Savienības politiku tirzniecības nozarē. Tā ir skaitā, ja runa arī par investīciju strīdiem. Ja mēs izvēlamies multilaterālu investīciju tiesu, tad ir jāskatās, vai šīs tiesas tiek akceptētas un vai šīm tiesām būs pietiekami daudz tiesnešu arī no tām partnervalstīm, kas nav pietiekami attīstītas. Tātad te ir runa par kapacitātes veicināšanu, par eh, tiesnešiem no eh, sadarbības valstīm, un tāpat arī ir jautājums, vai šīs tiesas tiek akceptētas. Piemēram, ja runa par cilvēktiesību tiesu, tad eh, dažas valstis vairs neizrāda to, ka tās akceptētu šo tiesu un vēlas pat no šīs sistēmas izstāties. Un tas pats varētu radīt problēmas arī investīciju tiesā starptautiskā līmenī. Es vēlētos dot vārdu arī komisijai. Andrejs von Walters. Viņš ir no starptautiskās investīcija tiesas pārdomu grupas. Viņš mums arī izklāstīs to, kādas secinājumi ir bijuši ietekmes izvērtējumā, un runās arī par pašu pētījumu. Lūdzu, Fun Valterkungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī profesoram Hindelangam par šo prezentāciju un par pētījumu. Es gribētu pavisam īsi atbildēt uz Hindlanga kunga prezentāciju. Mans kolēģis Karlo mazliet vēlāk sniegs tādu vispārēju pārskatu par investīciju politiku un pastāstīs arī, kāda ir mūsu nostāja daudzpusējas investīciju šķīrēties jautājumā. Tagad pavisam īsi par šo ļoti interesanto pētījumu. Iepazināmies ar to ar ļoti lielu interesi. Šis pētījums ir sagatavots īstajā laikā, ņemot vairāk, ka mēs pašlaik strādājam pie uh, daudzpusējas investīciju tiesas projekta. Mēs mēģinam izskatīt, kā darbojas citas tiesas, te ir runa gan par Eiropas tiesu, par uh, jūras starptautisko tiesu, uh, par starptautisko kriminālu tiesu. Tātad mēs pētām, kā visas šīs starptautiskās tiesas funkcionē, mēģinot atrast vislabāko risinājumu šiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem, kas uh, parādās mūsu darbā. Īsi eh, gribētu izteikt kādus trīs komentārus par to, kas ir analizēts šajā pētījumā. Tātad attiecībā uz eh, noslēgtajām eh, investīciju sarunām Eiropas līmenī. Pirmais komentārs attiecas uz to, kas tika minēts par Singapūras nolīgumu. Mēs mēģinam saprast, ko mēs varētu darīt šī nolīguma sakarā tā, lai tas atbilstu CETAS un Vietnamas tekstiem. Otrs komentārs attiecas uz to, ka vairākos gadījumos pētījums kvalificēja dažus CETA vai Vietnamas nolīguma elementus kā tradicionālu šķīrētiesu vai arī, ka to varētu salīdzināt ar investīciju nolīgumiem. Vairākos no šiem gadījumiem mēs uh, tā īsti nepiekrītam tam, ka šeit tiek runāts par tradicionālu šķīrēju tiesu. Pētījumā tiek teikts, ka tiek vienkārši saglabāts tas, kas bija paredzēts iepriekšējos eh, divpusējos tirzniecības nolīgumos. Mēs šeit, dalību, šeit parlamentā un arī dalībvalstīs visu to ļoti rūpīgi apspriedām, un mēs eh, sagatavojām tādu variantu, kas mums visiem šķita uh, Uh, pieejams. Protams, uh, ar divpusējiem nolīkumiem nevar veikt institucionālas re reformas, un mēs ceram, ka ar šo daudzpusējas investīciju tiesas variantu mēs varēsim atbildēt uz vairākām problēmām, kas ir identificētas šajā pētījumā. Pēdējais Mēs pētījuma projektos rādzām, ka tiek minēts, ka Eiropas Savienības Singapūras nolīgums neparedz īstenošanas noteikumus, tāpat arī Vietnams nolīkumā tas nav paredzēts, bet jebkurā ja gadījumā tas ir tikai pētījuma uzmetums un varbūt to varēs vēl mainīt. Tas būtu viss par šo pētījumu, un tagad uh, Kārlājums pastāstīs mazliet vairāk par uh, pašu investīciju tiesas projektu. Paldies! Tad uh, tagad uh, pašreizējā situācija investīciju politikā, vai mēs esam jau nokļuši pie šī punkta? Nē, nē, mēs dosim vārdu profesoram Hindlāngam atbildēju, un pēc tam jūs varēsiet mums sniegt savu pārskatu. Paldies priekšādātāji pavisam īsi. Liels paldies par uh, jūsu jautājumu. Uh, vai mums ir šī ISDS sistēma Eiropas Savienības nolīgumos. Principā tā ir viena un tā pati sistēma. Tad, tad eh, nacionālās tiesas var kļūdīties, tās var būt eh, aizspriedumainas pret eh, ārvalstnieku, un tieši tāpēc ir vajadzīga šī pēdējā aizsardzības līnija. Tieši tāpēc arī tiek iekļauta investoru valstu arbitrāža šādu nolīkumu pantos. Kāpēc MBU tas ir tik sarešķīti? Arbitrāžas izmaksas vidēji ir 8 miljoni ASV dolāru, tagad esam sasnieguši 12 miljonus. Nu, jūs redzat, kur parādās problēma. Tā vienmēr ir nauda. Protams, kā var nākt klajā ar radošiem risinājumiem, ar tehnisko palīdzību. Komisija uh, jau ir nākusi klajā ar dažiem šādiem risinājumiem, piemēram, maksas grafiki un tā tālāk. Bet vislabākais, protams, ir nodrošināt, lai vietējās tiesas darbotos labi. Runājot par Singapūras atzinumu, ko ir sagatavojusi Eiropas tiesa, ja jūs eh, varat atrisināt eh, to visu ar eh, vietējiem instrumentiem, bet jebkurā gadījumā vispirms ir jāgriežas vietējā tiesā. Attiecībā uz portfeļiem un investīcijām tas ir tāds kā paradoks, tas ir tāds mulsinošs punkts šajā atzinumā. Ja kompetence tiek dalīta, Ja Eiropas Savienība darbojas šajā jomā, tad dalībvalstis tiek izslēgtas. Ja tā tas patiešām ir, tad, atklāti sakot, mums nevajadzētu uztraukties par portfeļu un investīciju dalīšanu, ja vien politiķi ir spējīgi noslēgt nolīgumu vieni paši bez dalību valstīm, taču tiesas viedoklis šeit nav pārāk skaidrs, un man būs vēl jānogaida precizējumi. Uh, Vai mums ir vajadzīga daudzpusēja tiesa? Jā, tas noteikti būtu daudz saprātīgāk. Mēs varētu iztikt bez tūkstošiem divpusējo investīciju nolīgumu. Bet, protams, ka šī cīņa būs ļoti smaga. Te ir runa par vienošanos starp privāto īpašumu un labklājības standartiem. Es šeit vēlu veiksmi Eiropas Savienībai. Cerams, ka viņiem izdosies atrast šeit risinājumus. Nu, piemēram, te ir Eiropas cilvēktiesību konvencija. Tas eh, bija šāds risinājums, kas kādu laiku tika atrasts. Lielas paldies, Hindelan kungs, mums vienmēr ir ļoti liels prieks jūs uzņemt, un bija arī prieks iepazīties ar jūsu sagatavoto pētījumu. Priecāmies par tālāko sadarbību. Tagad eh, kādas 4-6 minūtes komisijai, lai viņi varētu mūs informēt par eh, aktuālo situāciju investīciju politikā. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Tā kā laika nav daudz, tad eh, nevarēšu pilnībā iepazīstināt ar situāciju, kāda šobrīd ir sarunās. Tas aizņem ļoti daudz laika, tādēļ īsi koncentrēšos uz trim punktiem par regulas uh, ieviešanu BAT un par to, kas ir uh, multiinvestīciju jautājumā tiesā, kā arī cits jautājums uh, īsti izskatīšu. Pirmkārt, kopš stājās spēkā tā sauktā grandfathering regula, kas uh, kalpo pašreizējiem divpusējiem investīciju nolīgumiem. Mēs esam ļāvuši dalībvalstīm uzsākt 181 uh, uh, divpusējo sarunu, un tas uh, Esam pieņemuši arī 24 lēmumus, eh, slēgt 19 jaunas nolīgumus un 21 protokolu un 24 lēmumus, eh, kas ļauj dalībvalstīm saglabāt eh, stāšanos spēkā 16 nolīgumiem, kas ir slēgti pēc Lisabonas līguma un 17 protokols laikam pirms Lisabonas līguma. Protams, mēs kādā brīdī esam pārtraukuši atļauju izsniegšanu jauniem nolikumiem, jo šobrīd mēs eh, esam eh, tātad eh, laika posmā no 14. līdz 16. gadam mēs neizdevām jaunas atļaujas, jo mēs pārformējām darbkārtību noteikumus, tiesības regulēt un investīciju tiesu sistēmu. Tagad esam izveidojuši jaunu tādu kā paraugu, lai dalībvalstīm dot atļaujas, eh, ja tās vēlas eh, vest sarunas par jauniem investīciju nolīgumiem, bet pirmkārt tam ir jāsaskan pilnībā ar ES tiesībām, otrkārt jābūt pilnībai saskanībai ar Eiropas Savienības reformēto pieeju investīcijām, lai nodrošinātu to, ka mēs visi darbojamies vienā virzienā. Ir atļaujas, kas joprojām nav sniegtas, ir tātad eh, pieteikumi, kas joprojām ir Eh, neatbildēti, līdz ar to konkrētajām dalībvalstīm ir jāveic korekcijas, lai saņemtu šīs atļaujas un lai varētu noslēgt eh, konkrētos eh, sadarbības, investīciju sadarbības līgumus. Ir arī paziņojumi par atļaujām kas ir slēgti pēc Lisbonas līguma, kur ir neatbilstības ar ES tiesībām, tad mēs arī šajā jautājumā risinām konkrētās problēmas ar dalībvalstīm. Runājot par uh, līgumiem, kas uh, nav atbilstoši tādēļ, ka tur nav transfēra klauzulas, pāris klauzulas un konkrētās uh, aizsardzības līmenis nav pietiekams. Uh, Mēs mudinām tātad dalībvalsts eh, pielāgot šo līmeni tā, lai tas pilnībā saskanētu ar ES tiesībām. Droši vien atcerēsieties, ka līdz 20. Eh, gada janvārim ir jāinformē padomu un parlaments par eh, šīs regulas ieviešanu, taču jau 18. gadā gribētu saņemt gan parlaments, gan padomu ziņojums par to, kā tiek īstenotas eh, šīs normas un, ja nepieciešams, jāpiedāvā, jāpiedāvā arī grozījumi. Otrs jautājums ir darbs pie multinacionālās investīcija tiesas. Mēs eh, šobrīd gatavojam ietekmes novērtējumu, veicam sabiedriskās pārunas apspriedas. Esam saņēmuši 193 atbildes, 45 eh, pozīcijas dokumentus no uzņēmējdarbības. Uh, NVO un akadēmiskās vidas pārstāvjiem, kā arī citām pusēm, visas šīs atbildes ir pieejamas mājaslapā. Esam eh, eh, šobrīd eh, procesā un ziņojums būs gatavs, kad būs arī galīgais ietekmes novērtējums, taču atbildes varat jau tagad izlasīt tieši saistē. Šo konsultāciju rezultāts rāda to, ka iesaistīto pušu atbalsts moti Nacionālajai investīcija tiesai ir ievērojams, un tātad eh, reformas ir vajadzīgas, un multinacionāla pieeja ir vajadzīga. Katrai grupai, protams, ir atšķirīgi viedokļi par atsevišķiem reformas aspektiem. Līdz ar to mēs tātad eh, nāksim klajā jūlijā ar eh, ietekmes novērtējumu regulatīvai valdē, kas tātad sako līdz šiem jautājumiem un kopā ar um, pilnīgo ietekmes novērtējumu ziņojumu tiks uh, iesniegt arī visi šie dokumenti. Tas ir otrs jautājums par uh, investīciju tiesas uh, jautājumiem. Trešais ir jautājums par uh, jaunu um, uh, paziņošanas formu par uh, Trade for All, tiesniecību visiem. Uh, par eh, paziņojumiem, kas skar eh, posmu līdz 2010. gadam. Nākamajā gadā mēs gribētu atjaunot eh, īstenošanu un raudzīties uz to, kā tad mēs varētu atjaunot, korģēt investīcijas politikas formas. Šobrīd mēs esam iekšējā procesā Otrajā šī, gads, šī gada pusē mēs uh, veiksim apspriedu, kurā iesaistīsies uh, parlaments, iesaistītās puses un paziņojuma kā tāda sastādīšana nāks, uh, sāksies tikai nākamā gada sākumā. Līdz ar to tas tiks pieņems tikai nākamā gada septembrī. Paldies! Lielas paldies! Tātad 18. gada septembris ir gala termiņš. Ceru, ka nonāksim tik tālu, jo, cik, eh, kā jūs zināt, tad eh, līdz 19. gada vidum tas ir jāpaspēj, jo tad beigsies mūsu sasaukums. Liels paldies visiem! Tagad esam noslēguši publisko interkomitejas eh, daļu un nekavējoties sāksim inkamera koordinātoru sanāksmi. Dod jums vienu minūti, lai pamestu telpu tiem, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē.